vērtējam un analizējam. Un mēs noteikti izanalizēsim, kā šie līdzekļi tiek izmantot arī Romu iekļaušanas projektos. Uh, Paldies, mēs esam pabeiguši šo debati. Balsošana notiks rīt, pulkstens 12.30, un arī nākamā sesija notiks rīt, 29. septembrī, no 9 līdz 2, no 3 līdz 9. Darba kārtība ir nopublicēta, tā ir lasāma Eiropas parlamenta tīmekļa.